tiesību ievērošanu. Mēs noteikti uz to uzstāsim mūsu rīcībā. Uzstāsim uz tātad mērķiem, kas ir arī EADD. Paldies, komisārs Konze. Diskusija ir slēgta. Mēs uh, balsosim rīt pulksten 12. We can continue with other point of our agenda, which... Turpināsim ar nākamo punktu. Safija kundzes ziņojums par jaunatīstības valstu izaugsmu, kas balstīta uz tirzniecību un ieguldījumiem. Pirmā uzstāsies referente Saifija kundze. Paldies, priekšsēdētāju kungs, komisāras kundze, kolēģi. Paldies kolēģim Svensonam par labu sadarbību mūsu divas komitejas kopīgi strādāja pie kopīgā mērķa, un uh, sadarbība mums tiešām labi izdevusies. Paldies arī visiem Startautiskās tirzniecības komitejā, kas man palīdzēja. Galu galā tirzniecība un attīstība iet roku rokā. Un komiteja šeit izsaka inovatīvus priekšlikumus, kas interes arī partnerus, runājot citu starpā par finansējumu. Kāpēc? Jo visi finanšu postiņi krīzes apstākļos eh, tiek eh, mazināti. Līdz ar to mums ir nepieciešams jaunas eh, partnerības formas, tā kā trīsstūra partnerība ziemeļ, ziemeļi, dienvidi, dienvidi. Šai partnerībai var būt dažādas eh, izpausmes. Mēs nesen uzklausījām kādu ekspertu no Dienvidu Amerikas, un viņš mums izstāstīja par jaunām tendencēm šajā jomā. Es uzskatu, ka valstīm, kas saņem līdzekļus, ir um, jāpamato vajadzības, un Eiropas Savienībai ir jāieklausās un jāizšķir dažādi palīdzības sniegšanas līmeņi - reģionālis līmenis vai arī PTO līmenis. PTO līmenī mums uh, jāizskata jaunattīstības valstu uh, situācija un um, iemesli, kāpēc šīs valstis atpaliek no citām valstīm. Te nopietns jautājums būtu kvalificēts darba spēks un tā sameklēšana. Te pētējo varētu palīdzēt ar ekspertiem. Turklāt Eiropas Savienībai vajadzētu ietekmēt PTO lai parakstītu nolīgumus par muitas darbības atvieglošanu. Tad arī Balī konference šī gada beigās varētu būt labs, um, laba iespēja pārnāt daudzas uh, no šīm lietām. Būtu labi, ja mēs to darītu. Tad reģionālis dialogs. Būtu labi integrēt ekonomiku reģionālajā politikā. Es kā referente darba grupas ietvaros uh, regulāri pārbaudu to, kā notiek politikas ieviešana, bet um, daudzās valstīs uh, šī īstenošana, piemērošana ļoti kūtra. Mums vajadzētu uzlabot īstenošanas tempus, lai šī politika kļūtu efektīva. Mēs te runājam par tūkstošgadas attīstības mērķiem 2015. gadam, un ir pienācis laiks darboties kopā. And, uh... Paldies, Saifi kundze. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra Kelī kungs. Thank you, uh, Mr. President. Paldies. Uh, ziņojums ir ļoti interesants, un es pilnībā piekrītu referentei. Manuprāt, mums no palīdzības ir jāpāriet pie tirzniecības, lai valstis var attīstīties, un tās apzinās arī to, kāds tām ir potenciāls. Tiešā attīstības palīdzība, tai ir jābūt tādai, kam ilgtermiņā būtu pozitīva ietekme, un neat, nevalstiskajām organizācijām arī ir jābūt gatavām attīstībai nākotnē, un komisijai vajadzētu uh, mazliet rūpīgāk paskatīties, cik daudz tās vēl ir nepieciešams atbalstīt, varbūt atbalstīt palīdzību var samazināt par pusi. Paldies! Paldies, Mikolāšika kungs! Eh, Paldies. Godātie kolēģi, tirzniecības politika, eh, tā ir tāds īpašs politikas veids, atšķirīgs no citiem. Mērķi, kas saistās vai kas ir ierakstīti galvenajos Eiropas eh, dokumentos, varbūt tos ir iespējams īstenot tikai balstoties uz Eiropas pamatvērtībām. Es ļoti augstu vērtēju šo rezolūciju. Eiropas uh, Savienība pieņemot šo rezolūciju, skaidri parāda, ka tā vienmēr atbalstīs kohēzijas principu un rīkosies saskaņā ar to, un tāpat veicinās jaunatīstības valstu attīstību. Paldies, Kel! Wenn wir über den Handel mit um, Runājot par tirzniecību ar jaunatīstības valstīm, mums ir jāapzinās, ka pirmkārt ir jāpārvar nabadzība. Lisabonas līgums arī uzliek mums šādu pienākumu. Mums ir vajadzīgi saistoši noteikumi uzņēmiem, lai tie rīkotos sociāli atbildīgi. Es gribētu aicināt komisiju labi iepazīties ar Saifī kundzes Uh, ziņojumu un pārdomāt sadarbības stratēģiju un paraudzīties, vai tā tiešām atbilst jaunatīstības valstu interesēm, vai drīzāk tā atspoguļo mūsu sautīgas intereses. Mums ir jāraugās, lai šī koherence vai saskaņotība būtu tāda, lai dalība jaunās jaunatīstības valstis var attīstīties. Liels paldies ziņotāji, referentei. Paldies, Ferreiras kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāja kungs. Um, jaunatīstības valstu sadarbība ir praktiski rezultāti, ir praktiskas sekas, un šeit ir vēl daudz jautājumu, ko var pārunāt. Šīs valstis ir nostumtas pasaules tirniecības malā, tās ir joprojām atkarīgas no investīcijām un būtībā patiesībā nav īsti suverēnas un tām nav pašām savu attīstības projektu. Tā saucamie investīcija nolīgumi apslāpē, slāpē. Um, uh, attīstību un būtībā viss notiek saskaņā ar ārzemju investoru interesēm. Valstīm ir jāatgūst suverenitāti, lai tās pašas var lemt, kādus instrumentus izmantot, lai attīstītos. Tā var būt arī, piemēram, nacionalizācija. Paldies! Nāk pēdējais runātās Bašesku kundze. Paldies, priekšēdētāji! dalību valstis ir galvenās pasaules tirniecības finansētājas. Diemžēl joprojām nepastāv labas koordinācija pasaules mērogā attiecībā uz investīciju sadali. Pasaules tirniecības organizācijai te ir jāuzņemas sava loma. Uh, Un es arī piekrītu tam, ka tirzniecības palīdzībai vajadzētu nākt tieši uz tām valstīm, kam tā visvairāk ir vajadzīga un kur cilvēku ieņēmumi ir vismazākie. Lai samazinātu nabadzību visā pasaulē, mēs nedarām Eiropas Savienībā pietiekami daudz. Jābūt arī um, taisnīgākam līdzekļu sadalījumam starp bagātajām un visnabadzīgākajām valstīm. Paldies! Un pēdējā runātā ir Krūzes kundze šodienas debatēs. All, paldies! Vispirms paldies Inte komitejai un Saifī kundzei referentei par šī ziņojuma izstrādi. Tie, kas De Guhta kungs šodien, eh, diemžēl, nevarēja piedalīties. Eh, šis jautājums viņu ļoti interesē. Tie, kas strādā Inte komitejā, atcerās, ka uh, um, tirsniecība un attīstība sākotnējās rezolūcijās varbūt netika pilnībā atspoguļota. Uh, komisārs tiek uhts vēlas panākt, lai Eiropas Savienība pieņemtu instrumentus, kas atbilstu globālajai realitātei pasaulē. Valstis, kas atrodas ļoti tālu, kur ekonomika ir ļoti neliela apjoma, kurās ir lielas ekonomiskās problēmas. Tā šīm valstīm ir jādod iespēja piedalīties globālajā tirzniecībā. Startautiskās tirzniecības komitejas dalībniekiem šeit ir ārkārtīgi liela loma. Uh, šīs, viss šīs uh, struktūras uzlabošanā un attīstīšanā. Jūs ļoti labi zināt, kā, kāda nozīme ir ilgtspējības apsvērumiem. Parlaments arī ņemot vērā Lisabonas līgumu ļoti efektīvi izmanto savas jaunās tiesības. Komisijas prioritāte šogad ir nodrošināt, lai uh, devītajā pasaules tirniecības organizācijas sanāksme šī gada septembrī beigtos ar konkrētiem rezultātiem, cita starpā ar startautiskās tirniecības daudzpusēju um, tādu atvieglināšanu, nodrošinot uh, tādu reālu mērķu sasniegšanu. Mēs, mūsu mērķi ir vienādi. Mums ir jāturpina attīstīt starptautiskā um, tirzniecība, samazinot un likvidējot tarifus, un um, tas ir tikai viens no daudziem uzdevumiem. Gan jūsu ziņojums Nu, gan šis ziņojums, gan ir tā saucamais daudzpusējais ietvars, ir elementi uh, turpmākajā sadarbībā un uh, nā, turpmākajās pārunās par startautiskās tirniecības attīstību. Ir jāizveido arī tehniskā kapacitāte, fiziskā infrastruktūra sadarbībai pasaules tirzniecībā. Uh, un komisijas priekšlikums atspoguļos Eiropas Savienības iniciatīvu. Um, mēs centīsimies izstrādāt labu priekšlikumu un ceram, ka tas kalpos kā būtisks stimuls uh, tirniecības attīstībā. Pirms Uh, lieldienām līdz jūnijam sākās uh, sabiedriskā konsultēšanās, un uh, liels paldies par jūsu pausto interesi par startautisko tirzniecību un attīstību. Paldies! Uh, debatas ir beigušās, rītdien pulksten 12. būs balsojums. Dāmas un kungi, rītdien 16. aprīlī Pulksten deviņos sāksies nākamā sesija, kas ilgs līdz diviem, un pēc tam turpināsies no trījiem līdz vienpadsmitiem vakarā. Programma ir